atbildīgo iestādi. Dāmas un kungi, tagad sāksim ar balsošanu. Darba kārtībā pirmais uh, balsošanas punkts ir Morēras kunga ziņojums Grenlandes iekļaušana Kimberlī procesa certifikācijas uh, sistēmas īstenošanā. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Yeah, Dámy a pánové, ptám se zdali. Dāmas un kungi, vai visi ir nobalsojuši? Es vēl gaidīšu pāris sekundes, īsu brīdi vēl gaidīšu. Un līdz ar to beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais uh, darba kārtībā ir Vitāla Moreiras uh, kunga ziņojums. Grenlandes līdzdalība Kimberlī procesa certifikācijas sistēmā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Nākošais ir Šarona Balskundzes ziņojums. Migrācija uz uh, Savienības mēroga kredītu pārvedumiem tiešā debeta maksājumiem. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Vernera Kūna ziņojums. Cape Townas uh, nolīgums 2012. gadā noslēgts uh, par uh, Torremolīnos uh, protokolu. Uh, runa iet par starptautisko konvenciju par zvejas kuģis drošumu. Sākam balsot, kas par? Kas uh, pret un atturas, kas pret. Tehnišu piezīmi, jūs gribat izteikt tehnišu, tehnisku piezīmi, lūdzu. Jā, es gribu norādīt uz to, ka šeit uh, ir uh, dažādi deputāti, e, mums bija jāmaina vieta, un es gribētu lūgt e, pieteikties, ja jūs sēžat e, citā vietā, jo citādi reģistrācija ir no citām vietām. Tātad lūdzu. Jūs varat ieņemt dažādas vietas, jums nav noteikti jāsēž tikai tajā vietā, kas ir rezervēta jūs. Tātad Kūna kunga ziņojums, Kūna kunga ziņojums ir pieņemts. Nākošais ir Efas Lichtenbergeras kundzes ziņojums, 29. pārskats par uh, ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Nākošais ir Bernharda Rapkaikunga ziņojums. Pieprasījums aizstāvā, aizstāvēt Lāra komi imunitāti. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir. Uh, Cecīlijas Vikstrāmas kundzes ziņojums pieprasījums atcert Zbigņeva Žobro imunitāti. Un saskaņā 175. reglamenta punktu vārds Žobro kungam. Panie przewodniczący, chciałbym wnosić o uchylenie immunitetu. Mm, paldies, priekšādātāji. Es gribētu jūs lūgt Es gribētu, lai jūs eh, izpaudiet manu lūgumu. Es esmu pret šo pieprasījumu. Mate slovo. Euh, c'est une motion d'ordre, monsieur le président. Lūdzu, jums vārds. Es eh, gribētu uh, par uh, Lāras Komī kundzes imunitāti uh, runāt. Uh, Priecājos par devātu vārdu Zavro kungam. Uzstāties par viņu imunitādi un es man jākonstatē, ka apkaikungs un komitejas vairākums runājot par komikundzi. Un tad, kad viņi runā par ekonomiku, kā uh, Eiropas parlamenta uh, deputāte, un es runāju par migrāciju, un tas arī ir jautājums par ES Un uh, es uh, negribētu, lai uh, divām ārāklām tiktu mērīts. Tā, tad uh, nesāksim jaunas uh, diskusijas par uh, ziņojumu, kas, uh, par kur jau ir nobalsots, bet mēs katrā gadījumā uh, to ietversim protokolā, šo jūsu viedokli. Pan Žobro upřesňoval pouze svoj. Žobro kungs ir. Uh, precizējis uh, savu pozīciju. Tagad mēs balsojam par Vikstrāmas kundzes ziņojumu, kas par? Tātad mēs tagad balsojam, kas par? Pret? Atturas? Ziņojums pieņemts. Tagad nākošais ir uh, Bernhārda uh, Rapkai ziņojums. brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteikti publisko dokumentu akceptēšanu. Sākumā komitejas grozījumu, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Nē, grozījumi pieņemti. Tagad 16. grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. Tagad 17. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais ir 11. un uh, otrais grozījums, uh, iesniegos komiteja, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam uh, ar personālu uh, balsojumu. Nesaka priekšsēdētājs pārbaudīsim iepriekšējo, elektroniski pārbaudam iepriekšējo balsojumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim. Mm Nākošie divi grozījumi atkrīt. Tagad jābalso par 48. un 49. grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad komitejas grozījumi kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad personāla balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Esājas kundzes uh, ziņojums. Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana 20. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, grozījumi blokā, bloks numur 2, grozījums 1, no 1 līdz 19. Nē, saka priekšsēdētājs, tas atkrīt. Tātad mēs balsojām par komisijas priekšlikumu, kas par pret atkrīt, atturās pieņemts. Un tagad balsojam par normatīvo rezolūciju. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsojums ir par Galo kunga ziņojumu autortiesības un plakus tiesības un uh, uh, muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudz teritoriālā licencēšana, 170. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Grozījumi uh, no komitejas, uh, kas par, pret, atturas, pieņemts atturas Pieņemts. Tagad balsojam par uh, normatīvo rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Makārtī kundze ziņojums krimināla sankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulācijas gadījumā. Grozījums numur divi, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad tā komisijas priekšlikums kopumā, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Valēna kunga ziņojums energo infrastruktūras investīciju projektu. Grozījums numur 44, kas par? pret atturas pieņemts grozījuma, grozījums numur 39, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 40, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad uh, 44 CP, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Grozījums numur 41 uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 42. Uh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 43. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad komisijas priekšlikums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, normatīvā rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir. Uh, Aņāls Senders kundzes eh, ziņojums, revīzijas palāta. Grozījums numur viens, kas par? Priekšsēdētājs saka, es atvainojos. Mums ir jāatgriežas pie Ajāls Sender uh, kundzes revizijas palātas locekļa iecelšana, Klaushainer Lēnes kunga iecelšana. Mēs uh, balsojam. Tas uh, ir. Mēs balsosim izmantojot elektroniskās ierīces. Sākam balsot. Beidzam balsot. Lēnes kungs ir ievēlēts, tātad ziņojums ir pieņemts, līdz ar to Lēns kungs ir ievēlēts. Atļaujiet sveikt Lēnes kungu, arī es personīgi gribu izteikt viscirsnīgākos apsveikums. Dāmas un kungi, tagad atgriezīsimies pie Ajālas Senders kundzes ziņojuma. Ziņojums par revīzijas palātu. Tagad uzstāsies Sandra Konze, lūdzu. Paldies. Es, mums nebija iespējas īstenot diskusiju par vienu jautājumu, kas varbūt varētu būt interesants, bet gribu teikt visiem paldies, kas piedalījās sevišķi revīzijas palātas darbiniekiem. Un Viņus pārstāvēja uh, nozīmīga persona un līdz ar to mums, mūsu rokās ir vēl efektīvāks instruments, kas vēl labāk varēs atbilst komisijas un parlamenta prasībām un jādomā, ka tas būs izraisīs arī lielāku uzticēšanos cilvēkos, runājot par um, izdevumu kontroli Eiropas Savienībā. Mēs esam pievienojuši dažādus tādus radošus elementus šajā ziņojumā. Esam centušies līdz ar to atrisināt uh, problēmas un ņēmām vērā revīzijas palātas vajadzības un intereses. Kopumā es uzskatu, ka rezultāts ir labs un ļoti priecājos arī par Lēnes kunga ievēlēšanu. Tas notiek saskaņā ar uzlabotiem kritērijiem. Es ceru, ka arī grozījumu priekšlikumu varēs atbalstīt, kurā ir runa par to, par ko vienojāmies ar komisiju sanāksmē. Jā, paldies. Tagad varam balsot. Balsosim par grozījumu numuru viens. Tas ir alternatīva uh, priekšlikums, kas par? Pret? atturas noraidīts. Jā, mēs um, varam to pārbaudīt. Tātad uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādēļ. Balsojam tagad uh, kopumā, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Nākošais ziņojums ir Karima kunga ziņojums. ES tiesību aktu atbalstību un subsidaritātu un proporcionalitātu labāka tiesību aktu izstrāde. Mēs balsojam par pirmo grozījumu, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur divi - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Nākošais 8D grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 9. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 4. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 5. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 6. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 10D personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir 38. divās daļās pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Norēdīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums uh, numur septiņi. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dāmas un kungi. Tagad uh, ieradīsies Itālijas Republikas uh, prezidents un balsošana turpināsim 12.30. Did everything okay? Thank you.